Ok. Dear colleagues. Kolēģi. Es domāju, ka varam sākt sanāksmi. Pirmais darba kārtības punkts, ko izskatīsim, būs astotais priekšsādātāja paziņojumi par koordinātoru 2015. gada 31. marta ieteikumiem. Uh, informācija ir izplatīta elektroniski, un, ja nav nekāda iebilduma, tad varam uzskatīt tos par apstiprinātiem. Ļoti labi. Un tagad varam sākt balsošanu. Un sāksim ar pirmo punktu šajā sadaļā par vieglo plasmasas iepirkumu maisiņu patēriņu samazināšanu. Otrais lasījums balsosim elektroniski un tātad sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts.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 eh, votare il punto 10 all'ordine del giorno. Un tagad balsosim par desmito punktu mūsu darba kārtībā. Balsojums par stratēģiju alkohola jomā. Sāksim ar pirmo kompromisu par, pret, atturās, pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturās, pieņemts Pieņemts. Trešais kompromisa grozījums par, pret, atturās, pieņemts. Simt trīsdesmit septītais grozījums. Papildinājums. Par, pret, atturās, noraidīts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. 160. grozījums par, pret, atturās, pārbaudīsim elektroniski. Avete votato tutti? Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 161. 162. grozījums kopā. Kas par, pret, atturās, noraidīts. 163 par, pret, atturās, noraidīts. 165 par, pret, atturās, noraidīts. 164. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. 166. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 167. grozījums. Tad par to balsošanu divās daļās. Pirmā daļa, kas par, pret, atturās, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturās atturās, noraidīts. 168. par, pret, atturās, pārbaudīsim elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši, tad beidzam balsot. Pieņemts. Piektais kompromisa grozījums par, pret, atturās, pieņemts. Sastais kompromisa grozījums par, pret, atturās, pieņemts. Tālāk. 192. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. Setītais kompromisa grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 200. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 201. par, pret, atturās, pieņemts. 202. grozījums par, pret, atturās, pārbaudīsim elektroniski. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Ja visi nobalsojuši, beidzam balsot, pieņemts. 23. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 8. kompromisa grozījums. Nē, pārbaudīsim elektroniski 203. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 8. kompromisa grozījums. Par, pret, atturās, pieņemts Pieņemts. 215. grozījums par, pret, atturās, pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais kompromisa grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 232. par, pret, atturās, pieņemts. 233. par, pret, atturās, pieņemts. Desmitais kompromiss grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 11. kompromiss par, pret, atturās pieņemts. 12. kompromis grozījums par, pret, atturās pieņemts. 13. kompromis grozījums par, pret, atturās pieņemts. 266. grozījums par, pret, atturās pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. Il voto è aperto, avete votato tutti. Balsojam, beidzam balsot un pieņemts. 14. kompromiss A daļa par pret atturās. Es domāju, ka noraudīts, bet pārādīsim elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Četrpadsmit B kompromiss. No sākuma balsosim par 267. grozījumu. Kas par? Pret? atturās pieņemts. 15. kompromis grozījums par, pret, atturās pieņemts. 289. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 290. par, pret, atturās noraidīts. 295. par, pret, atturās noraidīts. 294. par, pret, atturās noraidīts. 292. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 291. par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 293. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 296 valodniecisks par to nebalsojam. Tālāk 297. par, pret, atturas. Šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 298. par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. Ja visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 299. par, pret, atturas, pieņemts. 300. grozījums. Par, pret, atturas, pieņemts. 302. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 304. grozījums par, pret, atturas, pārbaudam elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 305. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 306. par, pret, atturas, noraidīts. 308. grozījums un kopā ar 309. par, pret, atturas, noraidīts. 310. par, pret, atturas, noraidīts. 311. par, pret, pret. Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 314 grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 313. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 315. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 316. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 317. par, pret, atturas pieņemts. 16. kompromisa grozījums par, pret, atturas pieņemts. 17. kompromisa grozījums A daļa par vairākums pret šķiet, ka noraidīts, bet balsosim elektroniski par šo. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. 17b kompromisa grozījums. Par to nebalsosim. Tātad 17b kompromisa grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 342. par. 342. par. Pret. Atturās. Noraidīts. 343. par. Pret. Atturas. Pārbaudam elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 344. par, pret, atturas, pieņemts. 341. grozījums par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 345. par, pret, atturas, pieņemts. 347. par, pret, atturas, noraidīts. 348. par, pret, atturas, noraidīts. 349. par, pret, atturas, noraidīts. 350. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 352. par, pret, atturas, noraidīts. 353. par, pret, atturas noraidīts. 351. grozījums par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 354. par, pret, atturas, pārbaudīsim Pieņemts. 356. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad kopā balsojam par 357. un 358. grozījumu, kas par, pret, atturas, noraidīts. 359. grozījums par, pret pret, atturas, pieņemts. 360. grozījums. Pārbaudīsim 359. grozījumu elektroniski. Lai visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 360. grozījums. Par. Pret. Atturas noraidīts. Un tagad pārējiem pie apsvērumiem. Pirmais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Otrais par, pret, atturas, pieņemts. Trešais grozījums par, pret, pārbaudīsim elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Sastais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Piektais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 70. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 7. grozījums par, pret, pārbaudīsim elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Vēlties pārbaudīt elektroniski. Beidzam balsot, noraidīts. Desmitais grozījums par, pret, pret, atturas. Ne, balsosim vēlreiz. Lūdzu, paceliet savas rokas augstāk. Desmitais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 15 grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Gribat pārbaudīt elektroniski, lūdzu? Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. grozījums. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 13. Par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Noraidīts. 14. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 17. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 18. par, pret, atturas pieņemts. 19. grozījums par pret atturas noraidīts. Pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Problēma ir tāda, ka daži no deputātiem centrā neizmanto savu roku. Labi, tālāk. 83. Nē. 20. grozījums. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 18. kompromisa grozījums. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 34. grozījums. Par pret, atturas, pieņemts. 35. grozījums par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais. 36. grozījums par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. 39. par. Patreiz tagad tas nē. 37. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 38. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 41. grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Kompromisa grozījums 19 par, pret, atturas, pieņemts. 49. grozījums par, par, pret, pārbaudīsim elektroniski. Vai visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. 56. grozījums. 56. par, pret, atturas, pieņemts. 61. par, pret, atturas pieņemts. 62. par, pret, atturas noraidīts. 63. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 65. par, pret, atturas noraidīts. 64. par, pret, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Sešdesmit sestais par, pret, atturas, pieņemts. 68. par, pret, atturas, pieņemts. 69. par, pret, atturas, pieņemts. 71. grozījums un 72. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 73. par, pret, atturas, Pieņemts. Astoņdesmitais grozījums. Zomars kundas grozījums par, pret, atturs, noraidīts. 81. grozījums par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Pieņemts. 82. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 84. par, pret, atturas, noraidīts. 85. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 86. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 87. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 88. Par pret atturas noraidīts. 89. par pret atturas pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Deviņdesmit otrais par pret, atturas, pieņemts. 93. par, pret, atturas, pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 95. grozījums. Balsojam divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 96. par, pret, atturas pieņemts. 97. par pret atturas noraidīts. 98. 99. kopā par pret atturas noraidīts. 102. par pret atturas pieņemts. 103. grozījums par pret pret, atturas, pieņemts. 104. par, pret, atturas, noraidīts. 105. par, pret, atturas, noraidīts. 106. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 107. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 108. par pret atturas pieņemts. 109. grozījums par pret atturas pieņemts. 112. 113. kopā par pret atturas noraidīts. 114. grozījums par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 117. grozījums par pret atturas pieņemts. Un 118. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski 118. grozījumu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad galīgais balsojums elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Lielas paldies! Un tagad Dear colleagues, godātie kolēģi, mēs varam turpināt sēdi. Nesam vēl pabeiguši darbu šodien. Un mums vēl ir palikuši daži darba kārtības punkti. Pirms uh, notiek uh, viedokļu apmaiņa ar komisāru viceprezidentu Katainenu. Mēs kopā apspriedīsim 11. un 12. darba kārtības punktu, proti ANO vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām pievienotā Kyoto protokola Dohas grozījuma noslēgšana un no tā izrietošo saistību kopīga izpildi. Tūlīt dodu vārdu mūsu referentei Gardīnī kundzei, bet pirms tam es gribētu lūgt visus deputātus, visus viesus, kas atrodas zālē, ievērot klusumu. Un tādējādi jūs palīdzēsiet mums uh, turpināt darbu. Tagad vārds Gardīnī kundzei, lai viņa varētu mums pastāstīt par šiem punktiem. Paldies priekšsēdētāji, runāšu lakoniski, tātad mums ir jāizskata lēmuma projekts To jau ir izskatījusi itre komiteja, tā ir zinus, devusi savu atzinumu bez kādiem sarežģījumiem. Es gribu jums atgādināt, ka šai gadījumā mēs varam teikt tikai jā vai nē. Mēs zinām, ka padomas lēmuma projekts ir pamats šā Dohas grozījuma noslēgšanai un ir runa par kopīgu saistību izpildi, ko uzņēmsies Eiropas Savienība dalību valstis un Īslande. Arī Īslande piedalās emisiju tirzniecības sistēmā. Es vēlējos, kā uh, izējas punktu izraudzīties to, kādiem eh, žēl praktiski tikai Eiropas Savienības valstis ir pievienojušās Kyoto protokola otrajam saistību periodām, bet lielākā daļa valstu, it īpaši tās valsts, kas rada vislielākās emisijas, nepiedalās šajā periodā. Un tādēļ Eiropas Savienībai vajadzētu izmantot visus tās rīcībā esošos instrumentus - politiskus, diplomātiskus, ekonomiskus, lai panāktu saistošu starptautisku vienošanos eh, par šiem jautājumiem. Un eh, tagad par eh, lietas būtību. Es pie, pievērstīšos visnovatoriskākajiem punktiem, kas ir ietverti padomes lēmuma projektā. Protams, mēs paužām pozitīvu atzinumu par padomas lēmuma projektu. Es gribu teikt, ka šeit nav nekādu ārējo uh, sai, uh, spiedienu, kas tiktu izdarīts uh, attiecībā uz uh, 2009. gada lēmumu izpildi. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienība pilda savas saistības laika posmām līdz 2020. gadam. Mēs esam vienojušies par Kyoto protokola saistību izpildi otrajā saistību periodā. Šeit nav nekādu uh, izmaiņu attiecībā uz tām saistībām, ko dalību valsts jau ir uzņēmušās runājot par uzskaiti un atskaitīšanos. Var būt, eh, būtu jāpanāk, lai eh, konvencijas eh, dalībnieces būtu, vai tām būtu pienākums atskaitīties gan par sākotnējo līmeni, gan par uh, emisijām uh, un mērķu izpildi. Un tas ir solis uz to, ka līgumslēdzēju pusēm ir jāuzņemas uh, atbildība par saistību izpildi. Tālāk ir paredzēts arī vērienīgs mehānisms attiecībā uz saistību pārskatīšanu. Ja kāda valsts šobrīd vēlas uh, pieņemt vēl saistošāku, vēl vērienīgākus mērķus nekā tas ir bijis līdz šim, tad šobrīd ņemot vērā, ka šis grozījums attiec uz B pielikumu. Tad līdz šim vajadzēja, lai šīs pārskatītās saistības ratificētu 3 ceturtais dalību valstu, bet tagad saskaņā ar jauno grozījumu procedūra ir daudz vienkāršāka, un tā arī saucas vienkāršotā procedūra, jo, ja tiek apstiprināti vērienīgākie mērķi sas, salīdzinot ar iepriekšējiem mērķiem, tad uh, šis mērķis tiek atzīts par apstiprinātu, izņemot to gadījumā 3 ceturdaļas uh, līgumslēdzēju valstu pret to iebilst. Tātad uh, pretējā gadījumā automātiski stājas spēkā šis jaunais mērķis. Uh, Tagad eh, runājot par 2013. un 2020. gadu, ir paredzēts mehānisms, kas paredz, ka emisijas tātad šajā posmā nedrīkst būt augstākas par vidējo līmeni laika posmā no 2008. līdz 2010. gadam. Tāpat ir sarakstā iekļauta vēl viena papildus gāze, proti Uh, slāpekļa triflo, uh, triflorīts. Tā ir ļoti uh, spēcīga siltumnīca efekta gāze, kas izraisa ievērojams astilšanas efektu. Tātad šo gāzu apjoms šobrīd ir ierobežots, bet tas strauji pieaug. Es gribētu norādīt, ka mums ir apņēmīgi jāvirzās uz priekšu Eh, domājot par Parīzes konferenci, kas notiks eh, šā gada decembrī, mums ir jāpabeidz darbs pie šās pakotnes, šā darba. Tātad vispirms komisija, pēc tam Eiropas parlaments apstiprinās šos, eh, šīs saistības bija sākotnējs uh, datums paredzēts uh, šā gada 16. februāris, nu jau tas ir pagājis attiecībā uz protokola ratifikāciju. Mēs ceram, ka ratifikācijas procesos, eh, procesi dažādās valstīs Eiropas Savienībā notiks līdz šā gada trešajam ceturksnim. Līdz ar to mēs būsim visu izdarījuši, kas nepieciešams sagatavojoties Parīzes konferencei un mēs tiešām ceram, ka tajā būs e, iespējams noslēgt starptautisku vienošanos, ko mēs aicinām noslēgt jau gadiem ilgi, un pie tā mēs arī gadiem strādājam. Paldies! Un tagad uzreiz pāriesim arī pie 12. darba kārtības punkta, proti ir runa par Īslandes pievienošanos uh, ANO uh, pamata konvencijas par klimatu pārmaiņām uh, Kyoto protokola otrajam saistību periodam. Kā jūs zināt, šīs ieteikuma projekts, ko mēs sagatavojam, uh, ir um, tātad attiecās uz um, protokola noslēgšanu, uh, tarp, uh, ko veic Eiropas valstis un Īslande. Ir runa par otro uh, saistību periodu. Un tātad um, šeit uh, ir šai protokola procesā iesaistīta arī Īslande. Kā jūs visi zinat, Kyoto protokols ANO pamatkonvencijai nosaka saistošus emisiju samazināšanas mērķus starptautiskā mērogā. Šīs protokols, Kyoto protokols tika ratificēts 2000 otrajā gadā, un Eiropas Savienības dalību valsts uzņēmās kopīgus emisiju samazināšanas mērķus. Un tādēļ arī mēs kopīgi esam bijuši atbildīgi jau pirmajā periodā, tātad uh, līdz 2012. Uh, gadam, kad mērķis bija 8% um, samazinājums. Otrajā saistību periodā, ko nosaka šis protokols parāds 20% samazinājumu salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Dohas grozījums nosaka Kyoto protokola otrā saistību perioda izveidi laika posmam no 2013. līdz 2020. gadam un tiek noteikts saistoši uh, mērķi emizijas samazināšanai un arī uh, Islande apņēmās uh, pildīt šādas saistības, lai nodrošinātu uh, to, ka emisiju apjoms šajā periodā nepārsniedz 80% no 1990. gada līmeņa. Tātad mēs, es ierosinu pozitīvi uh, novērtēt šo uh, padomes lēmuma projektu, kas ir vērsts uz kopīgu saistību izpildi otrajā saistību periodā. Tātad uh, Islande piedalās uh, pirmajā pielikumā uh, Kyoto protokolām. Tā ir izpildījusi savas saistības pirmajā periodā. Uh, pa, Eh, par vairāk nekā 10%. Un 2009. gadā eh, Islande arī pauda vēlmi uzņemties saistības kopā ar Eiropas Savienības dalību valstīm. Tāpat eh, Islanda piedalās emisiju tirzniecības sistēmā un kopīgā Eiropas Savienības kontrolas sistēmā un Islandi arī vēlas piedalīties šajā sistēmā turpmāk, neatkarīgi no tā, vai tā pievienosies vai ne Eiropas Savienībai. Ir skaidrs, ka šajā punktā es uh, iestājos par ratifikāciju bez liekas kavēšanās un um, aicinu to darīt uh, jau krietni pirms uh, šā gada decembrī paredzētās Parīzes konferences. Tāpat kā to aicina darīt arī Gardīnī kundze. Un tagad uh, mums sāksies debats par šiem diviem punktiem un uh, vārds ēnu referentiem. Vispirms Nikos. Andronakis kungs, kurš ir ēnu referents abos jautājumos. Paldies, priekšsādātāji. Iesākumā es vēlētos pateikties abiem, abiem referentiem par paveikto darbu. Ir jāpiekrīt, ka šie ieteikumi būtu jāpieņem bez kavēšanās, tad, kad ir runa par Dohas grozījumu rā, ratificēšanu. Tas pats attiecas uz vienošanos ar Islandi. Un tās apņemšanās, kas ir jāīsteno kopā. Šeit ir un par otro periodu Kyoto protokolu saistībām. Ar Islandi Eiropas Savienība ir apņēmusies samazināt siltumnīcas gāzu izmešu apjomu no 2013. līdz 2020. gadam par 80% no 90. gada līmeņa. Στο Παρίσι να αποδείξουμε τη δέσμευσή μας στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Un mēs esam Parīzes konferencē apņēmušies parādīts savu apņemšanos un ir ļoti nozīmīgi, lai šie ieteikumi tiktu pieņemti ar maksimālu vairākumu, lai ratifikācijas process varētu ritēt savu gaitu dalību valstīs. Nekādā ziņā nav runa par to, ka mēs varētu piemirst, kā vakar norādīja komisārs, klimata pārmaiņas, tā ir planētas problēma, uz kuru ir jāmeklē planētas mēroga atbilde. Par Dohas grozījumu ratifikāciju runājot, ir nepieciešams. Ir tikai 26 grozī eh, eh, valstis, kas ir iesnieguši savu ratificēšanu no 144. Un Eiropas Savienība ir pastiprinājusi diplomātiskos pūliņus, lai visi ratificēšanas instrumenti varētu tik iesniegt līdz Parīzes konferencei. Paldies! Eh, Gēr Elīgas kundze un Dankēm kungs. Paldies par ziņojumu, es negribēju neko piebilst. Ļoti īsi. Es domāju, ka šeit ir runa par to, ko mēs varēsim tik tiešām eh, izdarīt, ņemot vērā panāktās vienošanās. Nākošais runātājs Gerbrandī. Paldies priekšsādātāji, piekrīt abiem referendiem. Uh, Domāju, ka jāicina dalībvalstis procesu pātrināt, lai varētu pabeigt ratificēšanas procesu pirms Parīzes konferences un tādā veidā parādīt pareizo piemēru. Paldies! Eh, deputāte Konečna, paldies! Es gribēju tikai pateikties referentiem par paveikto darbu un goja atbalsta saturu. Paldies! Thank you very much, and now... Paldies! Un nākošais runātājs deputāte Afronte. Er, es izteikšos deputāta Afronte eh, vārdā. Abi lēmumi, par kuriem runājam, ir samērā vienkārši Domāju, ka šis jau ir saistošs mērķis par 20% samazinājumu, un e, tas ir e, panākams 18% jau ir sasniegti pirms termiņa sasniegšanas, un domāju, ka tādā veidā varētu sa sasniegt mērķi ar piedaloties vairāk valstīm. Tomēr visas darbības ir um, iekavējušās taču varētu paredzēt, ka ir vēl šķēršļi citām valstīm. Ratificēšanas instrumentus varētu iesniegt no uh, 15. gada beigām. Tas arī palīdzētu B pielikumā piedalīties ārpus uh, Savienības valstīm. Mūsuprāt, ir ļoti būtiski trī. 2010, grazie. Grazie. Trifluoroīda iekļaušana siltumnīca efektu izraisošo gāžu, gāzu vidū. Eh, paldies! Komentārs no komisijas. Paldies priekšsēdētāji. Vēlos pateikties referentiem par um, ieteikumu projektu attiecībā uz Doha grozījumiem, kā pie pareizi norādīja pirmais referents, ratifikācija neko nemaina Eiropas Savienības likumdošanas ziņā un sasniedzamajiem mērķiem. Tomēr tas ir ar simbolisku nozīmi ārpus Eiropas Savienībai, un tas dod iespēju mums saistīt starptautiskās apņemšanās starp šobrīd un 2020. gadu. Un Domāju, ka pilnīgi skaidrs ir tas, ka Eiropas Savienība dara visu, lai varētu pātrināt sarunu procesu. Un arī vēlos pateikties deputātiem, kuri atgādina to, cik nozīmīgi ir klimatā diplomātija. Augstā pārstāve ir norādījis, ka tas ir centrāls eh, kopīgs projekts un Šajā jomā sadarbojas e, komisijas dienesti, ārējās darbības dienesti, dienestu un citi e, spēki, lai parādītu to, ka šis projekts ir nozīmīgs. Ļoti būtiski visām interesētajām pusēm strādāt, lai sasniegtu jaunā nolīguma griestus. Dalībvalstis ir parādījušas progresu, un mēs no komisijas puses uzskatām, ka šī gada trešajā ceturksnīs mēs varētu iesniegt ratificēšanas instrumentus. Par Islandi runājot, tā piedalās Eh, pasākumos eh, uz tiem pašiem pamatiem kā dalība valstis. Izturēšanās pret Islandi un dalību valstīm ir e, vienlīdzīga un teksts ir aprakstīts Kyoto protokolā, kā to kas ir ratificējama, un mēs turpinām atbalstīt savus apņemšanās, un arī tas ir lielisks sadarbības piemērs ar to priekšsēdētāju. Es varu pateikties jums par uzmanību un patei, vēlos pateikties abiem referentiem. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Pirms šo darba kārtības punktu rosnēdzām grozījumu termiņš ir 15. aprīlis. Balsojums NV 6.7. maijā, balsojums plenārsēdē vai nu jūnijā vai jūlijā. Un tagad mēs varam uz brīdi sēdi pārtraukt uz 20-25 minūtēm līdz brīdim, kad ieradīsies eh, komisijas vicepriekšsēdētājs kā Tainens. Turpināsim darbu puspiecos. Paldies! dear colleagues. Uh... Dargie kolēģi, varam sākt darbu. Our vice president uh, Katainen. Un tagad mēs varam pāriet pie mūsu viedokļa apmaiņas ar komisijas vicepriekšsēdētāju Katainenu. Ļoti interesanti būs uzklausīt komisijas prioritātes. Un arī iespēja būs parlamentu deputātiem izteikties pār savām prioritātēm. un runāt pār tām būtiskajām lietām, ko jūs vēlaties attīstīt 2015. Eh, gada, gada darba programmā. Program 2016. Un arī ieskicēt to, ko jūs vēlētos redzēt 2016. gadā. Tagad bez lielas kavēšanās es došu jums vārdu un pēc tam mēs varēsim apmainīties ar viedokļiem ar komitejas locekļiem. Paldies priekšsēdētāji, turpina komisārs Katainens. Paldies par uzveicinājumu uzstāties jūsu komitejām. Cerīgi raugos uz iespēju izrunāt ar jums šī gada darba programmu, kā arī ar prieku dzirdēšu jūsu viedokļus par to, kā vajadzētu uzlabot investīcijas, kas būtu nepieciešams potenciālai izaugsmai un saistītos jautājumus. Tāpēc izmantosim iespēju uzklausīt vienam otru. Šī gada komisijas darba programma ir skaidra un koncentrēta. Mūsu mērķis ir sagatavot priekšlikumus attiecībā uz investīciju plānu Eiropai, mūsu enerģijas savienības stratēģiju līdz ar ceļkārtu Parīz, Parīzes konferencei, digitālā un kapitālā tirgus savienību un jauniešu nodarbinātības iniciatīvu. Komisijas darba programma ir ilgs politikas dokuments, pār kuru netika runāts, bet šoreiz uh, ir savādāk. Kā jauna komisija mēs vēlamies panākt to, lai mūsu esošās un jaunās politikas atbalsts izaugsmēji, nodarbinātībai, sociālajām un vides e, noturīgumam ir būtisks. Ir jāapzinās, ka nevar rīkoties kā agrāk, tāpēc mēs dzir vēlamies dzirdēt jūsu viedokļus un lemt par to, ko mēs varam darīt. Komisija ir pārdomājusi savu darba struktūru. Viceprezidenti strādā projektu grupās, un e, tas palīdz veidot politiku kopā. Mēs vēlamies komisijā attīstības uh, aspektu integrēt ikdienas darbā. Mūsu jaunā struktūra palīdz to sasniegt. Tāpat arī es gribu pasvītrot EFC un investīciju plānu nozīmīgumu. Runājot par šī gada darba programmu, tas atspoguļo jaunu stākumu, un tagad mums ir jā. Ja, jāuztur iesāktais temps un jāstrādā kopā, lai varētu paveikt iecerēto. Mēs esam apņēmušies turpināt sniegt parlamentu informāciju pār paredzamajiem pasākumiem, tāpat arī mēs esam piemērojuši politiskās nepārtrauktības principu, kā jau tas ir paredzēts pamatnolīgumā. Uzklausot parlamenta viedokli plenārsēdēs un komiteju sanāksmēs, komisija ir noslīpējusi savu darbu programmu. Tas dod mums iespēju koncentrēties uz vislabāko veidu, kā varētu panākt politi eh, politikas eh, nosprostos mērķus pārskatīt iepriekšējos plānus un izvērtēt jaunus priekšlikumus saskaņā ar komisijas prioritātēm, ņemot vērā tās prioritātes, kas bija par pamatu parlamenta apstiprinājumam. Šī, tam ir nepieciešams laiks, tāpēc es rēķinos ar jūsu sapratni un pacietību. Protams, mēs esam dzirdējuši bažas attiecībā uz atsevišķu sadaļu atsaukšanu, bet mēs arī ļoti rūpīgi pārdomājam argumentāciju. Mēs neizaicinām, ne, neizaicinām mērķus, bet mēģinam atrast vissaprātīgāko veidu, kā sasniegt rezultātu. Piemēram, mēs vēlamies panākt patiesu aprites ekonomiku, par kuru mēs runāsim šodien. Vispirms es runāšu par investīciju plānu Eiropai. Pagājušajā gada novembrī Mēs tādu pieņēmām un arī priekšlikumu regulai par FC janvārī. Vides aspekts. Caurvies abos šajos dokumentos. Likumdošanas priekšlikums par investīciju plānu šobrīd ir parlamenta rokās. Mēs cieši sekojam komiteju darbam, atbalstām tās un sniedzam pieprasīto informāciju. Pēc balsojuma komitejā mēs sagaidām auglīgas diskusijas trilogos ar parlamentu un padomi un ceram, ka vasarā jau FSI sāks darboties. Tagad runāšu par vēl vienu prioritāti - enerģijas savienības stratēģiju kopā ar ceļu kārti uz Parīzes konferenci, kas ir tikko pieņemti. Mūsu redzējums attiecībā uz klimatu ir ambicios un trīs mērķi šajā ziņā ir konkurētspēja, drošība, piegāžu drošība un noturīgums. Kā jau kolēģis Frans Timermans norādīja, šajā pašā komitejā komisija ir apņēmusies panākt to, lai Eiropas Savienība paliek pasaules līderis atjaunīgo enerģiju ziņā. Tas nozīmē dalībvalstīm būs jāsasniedz nospraustie atjaunīgās enerģijas mērķi uz 2020. gadu. Priekšlikumi par 30. gada enerģijas un klimata ietvaru tiks eh, agri sagatavota jaunās komisijas mandātā. Turklāt mēs esam apņēmušies aktīvi veicināt pāreju uz resursu efektīvu aprits ekonomiku Eiropas Savienībā. Mēs piešķiram nozīmi visām trim noturīguma dimensijām lielu nozīmi. Konkrēti es vēlos runāt par uh, vides dimensiju, ekonomisko un sociālo dimensiju. Jaunā projekta grupu struktūra vicepriekšsēdētāju vadībā darbojas ļoti efektīvi. Runājot par noturīgu attīstību, šie jautājumi ir jāiestrādā atšķirīgās un dažādās politikas jomās. Pie tā strādā visi mani kolēģi, tīpaši vicepriekšādātājs Timermans, kurš uzrauga mūsu darbību un seko tam, lai darbs tiktu virzīts pareizi. Tagad pievērsīšos aprits ekonomikai. Tā ir e, politiska prioritāte komisijai un man, un tas arī vadīs komisijas darbību turpmākajos piecos gados, apzinoties to, cik svarīgi ir tādi spēlētāji kā Ķīna, nebūtu eh, prātīgi neinvestēt Eiropas pārējā uz aprits ekonomikas modeli. Gan no vidas, gan no konkurētspējas aspekta šis ir ļoti svarīgs jautājums. Manā kabinetā notiek darbs pie ambiciozāks aprits ekonomikas paketes, kas var būt efektīvāk. Kādi ir mūsu plāni? Pirmkārt, nākt klajā ar pārskatītu atkritumu priekšlikumu. By... Šis jaunais priekšlikums būs vairāk balstīts uz esošo ietekmes izvērtējumu. Pārskatītais priekšlikojums būs ar mērķi palielināt pārstrādes līmeni Eiropā. Tāpat arī mēs skatīsim. Ask... Kā mēs varam labāk koriģēt pagātnē pieļautās kļūdas? Iespējams, ka mēs varētu šeit labāk runāt par uh, pārstrādes investīcijām. Tāpat arī priekšlikumā būs saistoši mērķi, un papildus tam mēs mēģināsim labāk ņemt vērā situāciju eh, dalībvalstīs, lai labāk izvērtētu situācijas vietas. Tas bija pirmkārt. Otrkārt, mēs eh, nāksim klajā ar darba plānu, lai aptvērtu pilnu aprites ekonomikas ciklu Mums ir jāskatās abos virzienos pirms izstrādā, gan eh, pirms izstrādājums tiek eh, kļūst par atkritumiem un pēc tam, kas ar to notiek tālāk. Mēs gribam eh, saprast situāciju ar kritiskiem izējuma materiāliem, kāda ir pārstrādāto eh, produktu kvalitāte, kā, eh, kā to ietekmē produktu dizains un tā tālāk. Eiropas Savienības pievienotā vērtība būs viens no mūsu vadošiem principiem šajā darbā. Mēs koncentrēsimies uz to, ko var nodrīgi izdarīt Eiropas Savienības līmenī. Šajā darba daļā sabiedrības konsultācija process tiks uzsākts vēl pirms vasaras sākuma, un mēs e, cerīgi raugāmies uz ciešu sadarbību ar Eiropas parlamentu. E, turklāt šajā sakarā jūs aprīlī organizējat uzklausīšanu. Pie šī jautājuma komisijas dienas strādā rūpīgi, un es vadu projektu grupu komisijā Tāpat komisāri Vēla Bjankovska un vicepriekšsēdētājs Timermans cieši sadarbojas ar mani šajos jautājumos. Tuvāko nedēļu laikā notiks projekta sanāksme ar visiem iesaistītajiem komisāriem. Mēs esam ies pievienojušies un apņēmušies vēl šajā gadā pabeigt darbu pie šīs programmas un ceru, ka mēs to paspēsim rudenī. Tagad es esmu gatavs uzklausīt jūsu viedokļus un cerīgi raugos uz auglīgo diskusiju, kāda mums būs. Ķātim. Lielas paldies par jūsu runu, un tad sākšu ar pirmo jautājumu un komentāru. Aplasāksim ar ETP pārstāvi Graustec kundzi. Merci beaucoup. Paldies. Vicepriekšsēdētāja Katainen ar gandarījumu mēs jūs tiekamies, lai varētu notikt patiesa viedokļa apmaiņa, jo jūs esat atbildīgi par jautājumiem, kas ir būtiski, mums visiem svarīgi, konkrēti noturīgi izaugsmi, turklāt par to ļoti rūpējas mūsu komiteja. Iesākumā es gribētu runāt par Junker plānu, kas ir arī jūsu plāns, pie kura jūs strādājat un kas uh, vieš lielas cerības. Mums šis jautājums ir steidzams, jo, nu jau, mēs uh, redzam, ka jau gadu kā strādājam deputātu amatos, bet tikai tagad kaut kas sāk konkretizēties. Mēs esam it īpaši nobažījušies, jo mēs negribētu, lai Junker plāns nostātos pret tiem pūliņiem, kas nu jau ilgus gadus tiek pan, pielikt inovācijas un izpētes joma, un vai lai tas nostātos pret apvāršņa 2020 mērķiem. Esmu tikusies ar daudziem, kuri ir nobažījušies par budžeta samazinājušos šajās jomās un kā tas varētu ietekmēt finansējumu. Tālāk runājot par veselību, jo mēs esam atbildīgi arī par veselību jautājumiem ir būtiski paturēt ritmu ne tikai e, lietišķajos pētījumos, bet arī tradicionālojos akadēmiskajos pētniecības darbos, tajos, kas notiek universitātēs. Un komisār, kā jūs varat garantēt e, izpētēji, tā skaitā veselības jomā, adekvātu finansējumu, jo pilnīgi noteikti mums ir mēs nedrīkstam atkāpties no sasniegtā. Tālāk par Junkera plānu runājot. Ir jāierobežo politiskās interferences plāna ziņā garantijām, ir jātiek orientētām uz izaugsmes projektiem, es pirmīt runāju par medicīniskām inovācijām, bet ir arī citi jautājumi, eh, pārstrādes jautājumā, aprits ekonomika, kas mums ir ārkārtīgi būtiska lieta, tāpat arī aprites ekonomikas eh, jautājumi, tas nozīmētu jaunas ražošanas metodi, jo šodien nevar iedomāties to, ka elektro, eh, kā mājasēmniecības aparāti, eh, elektroaparāti tiek gatavoti, lai ražot, lai kalpotu piecus gadus, un lētāk ir nopirkt jaunu iekārtu nekā salabot esošo. Tāpat es gribēju zināt, kā Junker plānā notiks atlase, lai atbalstītu inovācijas, lai skaidri nodalītu to, kas ir struktūrālās investīcijas, ko mēs zinām līdz šim, un strateģiskās investīcijas, kas ir nepieciešams inovācijām. Paldies! Paldies! Un tālāk. Get Grots kungs no sociālistu grupas. Paldies priekšsādātāji, viceprezidenta Katainen. Jūs esat atbildīgs par nodarbinātību, par darba vietām, un tieši tas mums ir vajadzīgs Eiropā. Ilgtspējīgas darba vietas ne tikai ar vidi saistītos jautājumos, bet arī sociālā uh, jomā, lai uh, veicinātu ekonomikas attīstību, patēriņu un mums ir jārada tam pamats Eiropā. Šādā izaugsmē mēs nu pat uh, esam pārvarējuši smagu finanšu krīzi, mums ir jāīsteno reformu plāns, investīciju programma, jāinvestē infrastruktūrā, uh, dažādos eh, tīklos, tas ir viss labi un atbalstām. Bet tagad par inovācijām, par ko runāja arī Grostetes kundze. Un tā ir tā joma, eh, kur mums ir jāvirzās uz priekšu, un arī veselības aprūpas jomā tas pats ir jādara. Un mani pārsteidz tas, ka 2015. gada darba uh, programmā nav nekas teikts par veselības aprūpi. Es domāju, ka investoriem ir nepieciešama drošība, ja tie vēlas investēt arī inovatīvā veselības aprūpē. Varbūt 2016. gadā būs kaut kas rakstīts par veselības aprūpi. Un šeit uh, Eh, ir eh, šie, šī nozara pēļņu nesoša, bet mums tas ir jānodrošina arī attiecībā uz nākotni. Un uh, vēl par vienu jautājumu. Vācijai tīpaši ir tagad bailes, un mums jau bailes Vācijai raksturīgs, tad bailes no šī tirzniecības nolīguma ar ASV. Uh, Un mēs nu, pat apmeklējām ASV, jo a, amerikāņi tā īpaši par šo nolīgumu nesatraucas un nav arī tik lieli centieni konstatējam, bet mums ir jāzina, kāda būs šim nolīgumam ietekme uz darba vietu radīšanu. Tātad līdz 2030 gadam. Šeit tiek pieminēti 30% uh, vides jomā. 2 miljoni un salīdzinot uh, ar to TTIP ieguldījums ir ļoti neliels. Tātad mums ir jādomā, kur uh, pie kādām jomām mums ir jāstrādā, protams, šī atkrituma apsaimniekošanas pakotne, tālāk par aprites ekonomiku jādomā, un mums ir jāaizpilda vājās vietas, lai arī privātiem uzņēmējiem būtu interese investēt šādos pasākumos. Tālāk par iekšējā tirgus darbību mums ir jāpanāk, lai emisiju tirzniecības sistēma tiešām reāli darbotos. Mums ir noticis trialogs par tirgus stabilitātes rezerves izveidi. Un mums ir jāreformē ETS. 2008. gadā ir pieļautas kļūdas par trešo periodu, un mums šīs uh, kļūdas ir jālabo, lai visās uh, jomās, visiem uzņēmumiem šī reforma nāktu par labu un lai nerastos uh, problēmas, jo mēs esam būtībā visu nogulējuši attiecībā uz atjaunojamām enerģijām. Un tagad mums ir jāsakārto ETS, jārada uh, vienlīdzīgi konkurences apstākļi visiem. Un ja viss noies greizi ar ETS, tad varu garantēt, uh, Eiropas Savienības finanšu ministri būs ļoti uh, Uh, radoši izveidos CO2 nodokļi, nodokļus, un tas uh, būs kā inde mūsu iekšējā tirgus darbībai, un to mēs nedrīkstam pieļaut, ka mums šādu indi iebaro. Un es uh, vēlu jums panākums Jurkera plāna īstenošanā. Paldies! Thank you very much. And now... Lielas paldies, un tagad no EKR grupas Gerlings kundze. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsādātāji. Mēģināšu runāt īsi. Man ir jautājums Katainani kungam, vai jūsuprāt finansējumu pārnesi no apvāršana 2020, kur tas ir īpaši paredzēts inovācijai un izpētēji, uz nespecificētu investīciju garantiju, vai tā ir saprātīga investīcija Eiropas nākotnē? un esam arī dzirdējuši daudz par Eiropas finansējumu pārnesi Eiropas Savienības iekšienē, lai atbalstītu investīciju, izaugsmu un darba vietu radīšanu. Bet gribēju jautāt, kādus specifiskus soļus jūs esat spērušas, lai veicinātu dažādas nozares Eiropā sasniegt šos ļoti ambiciāzos sviras līmeņus Junkera plānā? ar ko jūs esat tikušies un kāda veida garantijas jūs sniedzat šīm specifiskajām prasībām, kas iztā izklāstīts jūsu mandātā, un tad citēšu, lai nodru, noturētu konkurētspējas politiku Eiropas komisijas plāna centrā un lai stiprinātu Eiropas Savienības tēlu kā pievilcīgai vietai investīcijām un darbvietām. Un tātad, ko jūs esat darījis, lai šīs aspekts būtu saskaņots ar vidas politiku? Paldies! Lielas paldies! Un tagad no Alde grupas Jāger kungs. Paldies priekšsēdētāji! Un arī no manas puses prieks mūsu vidū redzēt viceprezidentu Katainēnu kungu. Darba vietas un izaugsme ir galvenais jaunās komisijas mērķis, un tā kā jūs arī esat atbildīgs par izaugsmi un darba vietām, varam jūs saukt par izaugsmas un darba vietu kungu. Uh, tad varam teikt, ka jums ir viens no atbildīgākajiem portfolio komisijas ietvaros. Jautājums jau nav, vai mēs vēlamies jaunas darba vietas un izaugsmas, visi tam piekrīt. Lielais jautājums ir, kādus un uh, kāda veida darba vietas un izaugsmu mēs vēlamies panākt. Vai mēs vēlamies pieturēties pie tādas uz mm, zinātni balstītas politikas veidošanas. Uh, Ja es palūkojos uz ziņojumu no tādām organizācijām kā OECD, SVF, Pasaules banka, Pasaules ekonomikas fórums, tad jūs visos varat redzēt tādu kopīgu vēstījumu, ka tikai ilgtspējīga izaugsme uh, spēlēs nodro, varēs nodrošināt nepieciešamo izaugsmi un vajadzīgās darba vietas nākotnē. Vai jūs piekrītat tam, ka izaugsme ir iespējama tikai tad, ja tā ir ilgspējīga? Tas ir mans pirmais konkrētais jautājums jums. Ja jā, vai tad varat man paskaidrot, kādēļ politiskajās vadlīnijās, prezidenta Junkera politiskajās vadlīnijās ar desmit prioritātēm ilgspējība vispār nav pieminēta? Eh, vienā vietā pieminēta atjaunīgā enerģija, bet tas sasaistās ar enerģijas drošību un milzīgajiem draudiem, ko rada Putina kungs, bet nav atsaucis uz ilgtspējību kā tādu. Ja mēs redzam, ka šīs augsta profila institūcijas, organizācijas aicina nodrošināt ilgspējību, bet mūsu komisijas priekšsādātājs to vispār nepiemin, tad, nu, es sāku bažīties, ka mēs virzamies pretim nepareizai izaugsmai un ne, nepareizām darba vietām nākotnē. Varbūt jums ir kāds komentārs par to. Un otrs komentārs par cirkulāro ekonomiku. Visi komisāri tagad norāda, ka tā ir ļoti liela jaunās komisijas prioritāte. Un, nu, manuprāt, tā ir prioritāte pēc tam, ka tika pieļauta kļūda par atkritumu direktīvas atsaukšanu. Uh, Un tagad, kad es dzirdu par to, kas notiek komisijas iekšienē, rodas jautājums, vai tā ir taisnība, ka jūs vēlamies atteikties no Eiropas mērķiem atkritumu jomā vispār, tas ir tas, ko esmu dzirdējis. Jūs minējuši rīcības plānu izveidi par cirkulāro ekonomiku. Cik es zinu, tad tādā Eiropas Savienības valodā rīcības plāns ir tas nav likumdošanas dokuments. 2011. gadā mums jau bija brīnišķīga analīze un brīnišķīgs rīcības plāns, ko sauca par ceļa karti uz resursu efektīvu Eiropu. Tajā bija iekļauts viss, kas mums nepieciešams cirkulāras ekonomikas jomā. Vienīgais, kas bija atlicis, bija <clears throat> pārtulkot šo 2011. gada ceļa karti un pārveidot to likumdošanas priekšlikumos. Atkrituma pakotne bija pirmais no šiem priekšlikumiem un pārējiem vajadzēja sakot cirkulārā ekonomika un atkrituma pakotne nav tikai daļa no tās, tas bija pirmais solis, lai noslēgtu visu loku. Vai varat man paskaidrot, vai šis rīcības plāns ir kas atšķirīgs no četras gadus vecās ceļa kartes, un tad kāda ir atšķirība starp rīcības plānu un paziņojumu, kas mums jau ir pieejams, paziņojums par cirkulāro ekonomiku, un vai varat apsolīt, ka nāksiet klājā ar likumdošanas priekšlikumiem? Jo vienkārši vārdi, rīcības plāni un uh, ceļa kartes nenovedīs mūs pie šīs cirkulārās ekonomikas, kas mums tik ļoti vajadzīga. Un tā mums ir vajadzīga, lai mēs varētu nodrošināt atbilstošas darba vietas un atbilstošu izaugsmi, kura būtu ilgtspējīga. Paldies! Liels paldies! Un tagad no GOE grupas Konečnas kundze. Že prišel mezi nás. Liels paldies, priekšsā, līdz priekšsādāja kungs. Paldies, ka esat atnācis uz mūsu sanāksmi. Man ir daži jautājumi. Saļā nodarbinātība. Tajā izmēs zināmas problēmas komisijas plānā. Dalību valstīm ir zināmi sarežģījumi iesaistīt vairāk cilvēkus darba tirgu, lai nodrošinātu viņu, lai viņiem būtu atbilstošas prasmes. Uh, un lai tad veidotu jaunas un inovatīvas zaļās darba vietas. Jūs teicāt, ka komisija izveido šādu pakotni, lai veicinātu apmācību un integrāciju darba tirgu, vai jūs varētu sniegt detalizētāku informāciju par šo pakotni un kā un kad jūs to sagatavosiet un iesniegsiet, kas būs atbildīgs par saistītajām izmaksām. Un otrs jautājums par cirkulāro ekonomiku Jūs pareizi norādījāt, ka tā mums visiem ir ārkārtīgi svarīga. Pirmo reizi dzirdēju, ka kaut kas tiek minēts par darba grupu komisijas līmenī, jūs ko runājāt par 2015. gada rudeni, vai tas nozīmē, ka 2015. gada rudenī jūs sagatavosiet plānu, vai arī jūs nāksiet klēt ar kādiem likumdošanas priekšlikumiem, vai jūs varētu uh, sīkāk pastāstīt par plānoto laika grafiku. Un trešais jautājums par tētipu. Gribēju pārliecināties, es tiešām ceru, ka varēsiet apliecināt. Eh, tētipu ietveros mēs nemazināsim darba ņēmēja tiesības vēl tālāk, ka, tās, ka šīs tiesības netiks tālāk skartas un kas attiecās uz eh, finansējumu pārnes no apvāršana eh, 2020 uz Junkera plānu, vai ir kādi ekonomiskie dati, kas varētu pierādīt ka ja apvārsni 2020 ietvaros atsakamies no izpēc inovācijām, vai tad tam būs pozitīva ietekme uz ekonomiku. Paldies! Lielas paldies! Un tagad no zaļo grupas Kauta kungs. Pal... Ekaita kungs. Paldies, priekšsādātāji, paldies, paldies Kataraini kungam, ka pievienoties mums un dalījāties ar savu redzējumu. Es pievienošos tai cilvēku grupai, kuri varbūt pilnībā neusticās komisijai, ka komisija apgalvo, ka viņi būs ambiciozāki cirkulārās ekonomikas jomā. Pašlaik šis uzticības vēl trūkst, un tas ir tādēļ, ka sākotnē ideja bija to atsaukt, bet, kad tika saņemta kritika, tad komisija mainīja savu viedokli un teica, ka palielinās ambīciju līmeni. Nedaudz trūks ticamības. Moment, es priecāšos, ja pierādīsiet, ka mums nav taisnība. Varbūt jūs varētu sīkāk pastāstīt, varētu pastāstīt, ka, kādēļ mēs tik ļoti šaubamies par komisijas vārdiem. Jūs runājat par izaugsmi un darba vietām, ka komisija runā par tētību ir skaidrs, kā tas ir, par to tiek daudz runāts, um, bet, ja runājam par darbu, po, darba vietu potenciālu, ir grūti gūt kādu sīkāku informāciju. Un jūs runājat par 400 tūkstošiem jaunu darba vietu, bet šis cirkulā, cirkulārs ekonomikas pakotne ar ietekmes izvērtējumu parādīja, ka uh, Uh, ir iespējami 580 tūkstoši jaunu darba vietu, bet tas ir milzīgs skaitlis, bet tajā pašā laikā komisija par to runā krietnēm mazāk nekā, piemēram, par tētip. Tas liek mums jodot, vai jūs tiešām esat godīgi un pietiekami ambiciozi. Bet tad atgriežoties pie cirkulārās ekonomikas, un ko jūs domājat ar augstāku ambīciju līmeni? Vai tam mēs runājam par būs vienkārši lielāku pārstrādāšanas apjomu, vai arī tad par tādu ekonomiku, kurā efektīvāk tiek izmantos šādas vietas. Mēs zinām, ka pastāv nozars ar saviem lobbyistiem, ka ķīmisko vielu likumdošana kavē pārstrādi. Es negribētu teikt, ka tas nav rīč, kas kavē pārstrādi, bet gan ķīmisko vielu likumdošana. Un jau tieši tādēļ septītajā vidas rīcības programmā ir norādīts, ka mums ir jāizstrādā vairāk netoksiski elementi, kurus ir vieglāk pārstrādāt. Tas arī, tā arī būs atslēga, lai radītu inovācijas, jaunas darba vietas, tā vietā, lai atsauktu rīč direktīvu. Un mēs zinām, ka ķīmijas nozara izmantos jebkuru iemeslu, lai uzbruktu rīč. Un es gribētu. Es nedomātu, ka tad uh, jūs plānojat veikt tikai lielāku deregulāciju, lai palielinātu cirkulārās ekonomikas iespējas. Piekļuvi tiesu sistēmai. Iepriekšējie plāni tika atsaukti 2014. gadā, un tagad mēs joprojām dzirdam solījumus par to, ka komisija sagatavos jaunu priekšlikumu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi īstenošanai īstenošana ir ārkārtīgi svarīgs elements visās dalību valstīs, bet tāpat arī ir jābūt drošībai, ka piekļuve tiesām vidas jautājumos ļoti atšķirās dalību valstīs. Tieši tādēļ mums ir nepieciešams regulējums par piekļuvi tiesām. Un varēja būt, ka komisija sagatavos tādu vispārīgu paziņojumu, bet es ļoti ceru, ka komisija ir nopietni noskaņot pret īstenošanu. Uh, un ka tas nebūs tikai vienkārši vēl viens paziņojums, bet konkrēts priešlikums, lai visiem mūsu pilsoņiem būtu piekļuva tiesām vidas jautājumos, lai īstenošanas jautājums varētu atbilstoši risināt. Un visbeidzot, pēdējais komentārs par investīciju plānu. Jāsaka, ka mani nedaudz kaitina cilvēki no komisijas, komisijas ierēģi, kuri tagad vaino parlamentu par to, ka mēs kavējam sarunas par investīciju plānu. Mēs to darām tādēļ, ka mēs vēlamies, lai šis plāns būtu labāks. Mēs nevaram, nevēlamies turpināt ierasto praksi. Jūs arī tam piekritāt, bet ja jūs negribat, lai turpinās ierastā prakse, tad ir jānodrošina, ka uh, investīciju plāna ietvaros Eiropas investīciju banka nepieturotos pie tradicionālajiem projektiem. Viņiem ir jāizvēlās varbūt riskantāki projekti. Tad, ja mums ir jādomā par to, kā labāk varētu noformulēt kritērijus par naudas sadali, ne tikai domājot par to, no kurienes nāk finansējums, bet arī par to, kam šis finansējums tiek piešķirts. Tādas ir parlamenta galvenās bažas, un tās ir pamatotas. Uh, Un, ja komisija gluži vienkārši norāda, ka parlaments kavē sarunas, nekādā veidā nevienam nepalīdz. Ja jūs vēlties nonākt pie labāka priešlikuma, sāciet diskusiju stimulēšanu, lai tiktu nodrošināts labāks formulējums nekā līdz šim. Citādāk jūs gluži vienkārši kavējat labu diskusiju, lai tam mēs varētu ier mainīt ierasto praksi. Paldies! Lielas paldies! Un tagad no FTT grupas. Pēdišīnī kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī Katainēna kungam. Līdzīgi kā visi pārējie, es ļoti, ar ļoti lielu interesu sekoju komisijas darba programmai un jūsu prioritātēm investīciju plānam. Neviens jau nestrīdās par to, ka ir jāveicina investīcijas un jāstimulē Eiropas ekonomika, bet mēs domājam, ka šai ekonomikai vajadzētu būt citādākai ir jākoncentrējas uz, nacionā, uz dabīs, dabīgajām ekosistēmām. Uh, šajā jomā neviens nav nodarbināts, netiek radīti nekādi atkritumi. Un ir, tur ir pieejami praktiski neierobežoti resursi. Bet mums gribētos um, nedaudz šaubīties par to, tā kā tiek virzīts šīs investīcijas, ja tas notiek tādā veidā, kas ir kaitīgs uh, videi un Eiropas pilsoņiem. Kā jūs plānojat uh, mērtiecīgi virzīt savas investīcijas tā, lai mums būtu ekonomika, kas balstīta uz resursu efektīvu izmantošanu? Ja runājam par cirkulāro ekonomiku, jūs jau norādāt, ka tā ir ļoti svarīga, bet FC tajā viss tas vispār nav pieminēts. Um, tas sasaucas arī ar Connecting Europe Facility un apvārsni 2020. Netiek paredzēts investīcijas uh, zema oglekļa vai ilgspējīgas, ilgspējīgas attīstības projektiem, kas nodrošinātu resursu efektīvāku izmantošanu. Paldies, uzklausījām jautājumus no deputātiem, un tagad došu vārdu vicepriekšsēdētājam Katainenam, lai atbildētu uz pirmo jautājumu bloku. Lielas paldies priekšsēdētāji! Lielas paldies par lieliskajiem komentāriem un jautājumiem. Es mēģināšu apvienot uh, jautājumus, jo izskanēja vairāki līdzīgi jautājumi par apvārsni un par investīciju plānu. Bet sākšu ar investīciju plānu un tā finansējuma daļa. Es ļoti labi saprotu, ka cilvēki ir nobežījušies par to, ka apvāršana 2020 resursi tiktu izmantoti investīciju plānam. Arī es pats cilvēks, kas ir ļoti iesaistīts vidas un iz, uh, izglītības un zinātnes jomā. Es darbojos šajā komitejā savā parlamentā, bet uh, tieši tādēļ es domāju, ka apvāršana 2020 finansējuma varētu, daļ, vismaz daļu no tā varētu izmantot investīciju plānā, ja palūkojamies uz faktiem. Apvāršanas 2020 ir pasaules lielākā īspētes programma, septi, vairāk 70 miljardi, un tagad esam gatavi 3,5% no tā izmantot, pārveidot uh, grantus 2,7 miljardu uh, ap, eiro apmērā, lai finansētu tādus instrumentus, kuri ļaus finansēt izpēti un inovācijas krietni vien lielākā mm, uh, apjomā, kas būs krietni lielākā apjomā nekā 2,7 miljardi. Es viesojos Mārsais universitātē Francijā, un viņi ar lielu lepnumu prezentēja, par, prezentēja to, cik efektīva sadarbība viņiem ir bijusi ar Eiropas investīciju banku. Šī banka ir aizdevusi naudu, lai finansētu fundamentālās izpētes instruments, ir piesaistīti arī privātie investori, kas arī daļēji finansēs šo projektu. Pat fundamentālā pētniecība var gūt no labuma no šiem instrumentiem. Šīs nedēļas sākumā viesojāmies Kiprā, un pat Kiprā, valstī, kur atrodas ļoti sarežģītā situācijā, universitāte, kuru apmeklēju, ar lepnumu varēja paziņot, ka viņi ļoti veiksmīgi sadarbojas ar EIB, kas aizdod um, nodrošina aizdevums viņu izpētes institūcijām. Šie divi piemēri ir pierādījuši to, kā varam efektīvi varam izmantot apāršņu 2020 finansējumu. Protams, pasniedzēju algas nodrošina valdības, bet uh, nav pareizi teikt, ka šī fundamentālā izpēta negūtu labumu no finansējuma instrumentiem. Pats, ja palūkojums uz valstīm, kurā, kuru IKP ir augstāks, arī tur varam viegli atrast piemērus tam, ka šīs valstis lielā apjomā izmantā finansējuma instrumentus. Un tas arī ir viens no iemesliem, kādēļ esam gatavi izmantot apvārs 2020 kā daļai finansējuma avotu. Par projektu atlasi. Ja runājam par programmu, tā vajag atšķirties no, no šiem atlases kritērijiem, tiem ir jāatšķirās no EIB ierastā tradicionālā darba. Un atšķirība ir tāda, ka uh, tiks, mēs koncentrēsimies uz lielākiem, lielāka riska projektiem. Un tieši tādēļ ir nepieciešams garantijas no Eiropas budžetiem, kas ļauj EIB finansēt projektus ar augstāku riska pakāpi. Uh, Es kaut būtu domāju, ka būtu pamatotāk izmantot EIB un EIB aizdošanas kapacitāti, bet mēs vēlamies koncentrēties uz augstāka riska projektiem, domāt par ilgtermiņa investīcijiem, tie ir tehnoloģija projekti, viedie projekti, mm, tie strādā pie jaunām tehnoloģijām atjaunīgās enerģijas jomā. Un arī par um, iesaistīti uh, inovatīvie MVU. Un tad tev ir norādīt, ka mums ir jākoncentrējās uz augstāk riska projektiem. Komisija šos projektus neizvēlēsies, to nedarīs neviens no politiskās puses. Tāpēc galvenā atgrieztiskā saite uh, no manām tikšanām ar investoriem dažādās valstīs, nu viņu galvenais jautājums ir, kurš atlasīs uh, Uh, projektus. Un es vienmēr atbildu, ka tā būs, uh, tie, tā būs uh, finansē fonda valde. Tie būs profesionāli, profesionāļi un eksperti, un viņi tiks nolgot pieņemt darbā brīvajā tirgu, viņi būs neatkarīgi eksperti, un viņu nebūs nekādā veidā politiski ietekmēti. Un tas arī ļaus palielināt uzticamību šai programmai. Tātad rezumēšu. Šis ir fonds, kurš veicinās izaugsmi, inovācijas, te mēs runājam par infrastruktūru, energodrošību un lietām, kas ļaus vai nu veidot jaunus, vai arī stip, veidot jaunu ekonomiku, vai arī stiprināt šīs jaunās ekonomikas veidošanu. Grostets kundzei Tātad es domāju, ka es lielā mērā atbildēju Grostets kundzes jautājumiem. Krauts kungs, jūs pieminējāt investīcijas ves, veselības jomā, jo veselība ir tāds neizmantots resurs. Zināšanas un zinātība, tehnoloģijas veselības jomā. Krauts kungs, es jums pilnībā piekrītu tam, ko teicāt par veselību, jo Zināšanas, zinātība un tehnoloģijas veselības jomā nav izmantotas tik veiksmīgi, cik tas būtu iespējams, ja domājam par izaugsmi un darba vietu radīšanu. Šajā jomā ir nodot, nodarbināti daudz cilvēku, bet mēs neesam ā, ļāvuši veselības nozarei būt tik inovatīvai, kāda tā varētu būt. Protams, ir notikusi tehnoloģija attīstība, bet no tāda tīri biznesa modeļa viedokļa mēs neesam pietiekami izmantojuši veselības nozari pilnībā jaunu darba vietu radīšanai. EIB turpinās aizdot 60-70 miljārdus gadā dažādiem mērķiem arī veselības jomā. Uh, un, ja runājam par atkritumu pakotni, iemesls, kādēļ to atsaucām, ir tas, ka tā ir tikai viena daļa cirkulārajai ekonomikai. Tas bija viens, tas bija pirmais likumdošanas priekšlikums, bet tajā pašā laikā tas tika sagatavot, šī pakotne tika sagatavota diezgan ātri, Diemžēl visām komisijas uh, nodaļām nebija iespēja sniegt savu pilnīgu ieguldījumu. Un tagad mēs vēlamies, lai visa komisija tiktu iesaistīta šajā darbā, lai izvairītos no tādas situācijas, kurā atkritumu pakotne beigās sanāktu tāda ļoti vienpusēja. Tam tā arī ir jāatbilst, jāatbilst arī Um, visai uh, cirkulārās, visam cirkulārās ekonomikas plānam, jo atkrituma pakotne nav visa cirkulārā ekonomika, tā ir tikai viena daļa. Tātad, ko mēs darām cirkulārās ekonomikas jomā? Es jau pieminēju pārstrādāto atkritumu priekšlikumu. Mēs vēlamies vēlēt arī saskaņotāku um, uh, visu nozaru iesaisti, lai tiktu iesaistīti uh, piesaistīts visas jomas. Vēlamies arī izvērtēt, kādas ir investīciju iespējas un uz kurām jomām mums vajadzētu koncentrēties vairāk, lai izveidotu jauna veida ekonomiku. Cirkulārā ekonomika nevar būt tāds uh, ekonomikas veids vai daļa no tirgus ekonomikas. Tā ir tāda Tas ir uh, vesels modelis, īsta pieeja, un es vēlētos um, iedziļināties šajā jēdzienā, tā konceptuāli, pirms tiek sagatavoti priekšlikumi, kas ir cieši saistīti ar šo jautājumu. Un laika grafiks bū, būs šāds. Šī gada mājā notiks sabiedriskā apspriešana, jūnijā ir iesaistīto pušu konference Un cirkulārs ekonomikas pakotne un atkritumu pakotne šie priekšlikumi tiks izdoti uh, rudenī. Es ļoti ceru, ka jūs mums palīdzēsiet un ka ļausiet uzturēt šo diskusiju dzīvu. Lai būtu skaidrs, ko nozīmē cirkulāra ekonomika, ko šis jēdziens nozīmē, uh, kas mums ir jādara, lai stiprinātu ilgspējīgu izaugsmi gan ekonomiski, gan sociāli, gan uh, vidas jomā ilgspējīgu. Šis ir kopīgs projekts. Lūdzu, neizdarīt priekšlaicīgus secinājumus par visu projektu, kamēr neviens vēl nezin, kādas uh, cirkulārās ekonomikas daļas tiks, um, pie kurām tiks strādāts tuvākajos mēnešos un gados. Kērlingas kundze jautāja par šo uh, fondā par šo vīras sadaļu, un, un te jāsaka, ka neko garantēt mēs pašlaik nevaram, bet pagaidām izskatās ir 21 miljards kas ļaus palielināt šo aizdošanas kapacitāti un kas ļaus mums mobilizēt arī krietni vien lielāku privāto investīciju apjomu. Kāda um, veida, par kādu veidu darba vietām mēs runājam? Ja mēs izmantojam Eiropas mehānismu un Eiropas nodokļu maksātāju naudu, mums ir jākoncentrējas uz jaunu veidu ekonomiku. Uh, jāinvestē inovācijās un pētniecībā, bet arī sociālajās struktūrās, lai, mm, lai tiktu radīts ilgspējīgas darba vietas, ir jākoncentrējās uz izglītību un kvalitatīvu apmācību. Tas ir viens no elementiem, kas ļaus mums nodrošināt ilgspējīgāku attīstību nākotnē. TTIP Arī tēti tika pieminēts. Tēti sarunās nedz mēs, nedz ASV nevēlamies mazināt nodarb, darb, darba standārts, nodarbinātības standārts. Kā jau jūs zināt, tad ir daudzi jautājumi, kuri vēl nav apspriesti, bet tētip um, runā par tehnisko standārtu harmonizāciju, kas ir ļoti svarīga bet, ja runājam par veselību, pārtikas drošumu un darba spēka tiesībām, tie nav tādi jautājumi, kas pašlaik, mm, kas tiek apspriesti tētip sarunās. Abas puses to saprot. Šķiet, ka atbildēju uz vairumu jautājumiem. Nē, atvainojos vēl piekļuvu tiesai. Komisija pieturēsies pie savām esošajām, esos, esoša, esošajiem soliem, kas iekļauts 7. vidas rīcības programmā. Jūs jau zināt ļoti labi, kāda ir šī pakotne un kā komisija jau agrāk šajā komitejā ir teikusi. Mēs strādāsim to izmantojot kā pamatu. Paldies! You have not received an answer? Jūs nesat saņēmis atbildi priekšsētētā. Es ļoti uzmanīgi klausījos, bet es nesaklausīju atbildus manis uzdotiem jautājumiem par ilgtspējību, kā uh, striktu kritēriju nākotnes izaugsmē, vai uh, tiks sagatavot jauni likumdošanas priekšlikumi par um, aprits ekonomiku, vai tas paliks tikai rīcības plāna līmenī. Atbilde. Jā, būs uh, gan likumdošanas, gan citi priekšlikumi. Nevar visu noteikt likumā, bet nevar uzskatīt, ka uh, citi veidi ir uh, mazāk uh, noderīgi arī runājot par uh, ilgtspējības kritēriju. Es gribēju, es jau skaidroju, ka šeit ir vairāki elementi ilgtspējībā. Viens ir vide. Ja mēs raugamies 5-10 gadu tālā nākotnē, tad uh, varbūt arī ASV būs jākonkurē ar tīrās ekonomikas um, risinājumiem. ASV, eh, Ķīnai jau ir jāīsteno, jāievieš tīrās tehnoloģijas, jo tur ir ļoti liels vidas piesārņojums. Un mums arī tas jādara gan ekonomisko apsvērumu dēļ, gan arī vidas aizsardzības nodrošināšanai. Tādēļ ir jāuzlabo iekšējais vienotais tirgus uh, šādu tehnoloģiju ieviešanai. Šobrīd uh, ir dalība valstis, kuras neļauj uh, savā teritorijā izmantot modernākās biodegvielas tādēļ, ka tās aizsargā savus ražotājus, kas ražo uh, Uh, tradicionālākas biodegvielas. Un Tādēļ arī uh, šajā strateģisko investīciju programmā ir paredzēts atbalsts uh, ar augstu risku saistītiem projektiem un arī, lai nodrošinātu ilgtspējību. Ja mēs vairāk investētu arī izglītībā, tad arī mēs būtu ilgtspējīgāki savā attīstībā. Tātad ir jāiegulda arī skolotāju apmācībā. Ilgt, ekonomiski ilgtspējīga attīstība ir tāda, kas rada maksimālu pievienoto vērtību, un šeit ļoti būtisks ir inovācijas. Es vēlētos minēt tikai vienu piemēru, kas mums būtu jādara Eiropā, bet to ir ļoti grūti izdarīt, un uh, tam ir vajadzīga vienbalsība. Proti mums ir jāmaina enerģijas um, nodokļu sistēma. Mums ar nodokļu sistēmas palīdzību būtu jārosina investīcijas tīrās tehnoloģijās. Tas pats būtu jāsaka arī par uh, automašīnu nodokļiem. Tātad tad būtu visiem vienādi konkurences apstākļi uh, Eiropas uh, Savienības tirgu un mēs atbalstītu šīs tīrās tehnoloģijas, bet diemžēl tas nav iespējams, jo lēmumi ir jāpieņem ar vienbalstīgu uh, balsojumu, un tas, diemžēl, nav iespējams. Priekšsēdētājs tagad sāksim otro jautājumu raundu. Es uh, aicinu kolēģus nepārsniegt pusotru minūti. Gartīnī kundze, paldies! Es vēlētos atgriezties pie strateģisko investīciju fonda. Šē ar to ir saistītas lielas cerības, bet arī bāžas. Es, protams, piekrītu, ka šie resursi tagad tiek sadalīti pēc geogrāfiskā principa, bet mums uh, būtu jādomā par to, kā veicināt sociālo un geogrāfisko kohēziju Eiropā. Vai jūs, komisārkungs un komisija kopumā nedomājat, ka būtu jāiestrādā arī korekcijas koeficienti, izvērtējot projektu atbilstību fonda finansējumam? Jo var izrādīties, ka investīcijas nenokļūst pie projektiem ar uh, lielu pievienoto vērtību tikai tādēļ, ka šie projekti netiek pietiekami mm, pozitīvi novērtēti. Varbūt komisijā būtu uh, nepieciešams piesaistīt eh, cilvēkus, kas pārzina situāciju uz vietām, un tā jūs varētu labāk orientēt eh, paredzētās investīcijas, ja netiek izmantot geogrāfiskie kriteriji. Tagad vārds Dalī kundzei. Paldies. Eh, Katainen kungs, mēs e, neesam tik pārliecināti, kā jūs runājot par Eiropas strateģisko investīciju fonda finansējumu. Mēs neesam pārliecināti, ka viss noritēs tik gludi, kā jūs e, mums stāstījāt. Un e, ja tiek paņemti 2,7 miljārdi no apvāršņa 2020 un tie tiek pārvietot citur, lai radītu izaugsmu nodarbinātību. Neesmu pārliecināta, ka tas ir pareizais risinājums. Un tātad tiek solīts ekonomiski, sociāli un vides eh, ziņā ilgtspējīgas investīcijas ar um, atbilstošu uh, riska līmeni, tātad tiek runāts par zemoglekļa ekonomiku, aprits ekonomiku un sociālās un teritoriālās kohēzijas veicināšanu Eiropas Savienībā. Bet daudzi jautājumi šobrīd paliek bez atbildes, varbūt jūs varētu uz šiem jautājumiem atbildēt. Notiek uh, daudz spekulāciju par garantijām, kas tiek sniegtas uh, strateģisko investīciju fonda ietvaros, vai tās būs pilnas vai daļējas garantijas, vai tas būs uh, uh akciju vai aizdevumu uh, finansējums. Tālāk šis sviras efekts, kā komisija uh, var uh, paredzēt, ka mēs noticēsim šim 15 kārtīgajam svīras efektam, ja netiek minēti konkrēti piemēri, kā tas viss darbosies. Paldies! Kārlis Hains Florence. Jā, centīšos runāt īsi. Jau tika uzdoti jautājumi. Man prieks, ka ar jums šodien iepazīstos. Uh, bet, nu, jūs mani nesat īsti pārliecinājis tomēr. Nu, runājot par mērķiem, man ir jautājums. Vai jūs joprojām gribat atbalstīt atkritumu sadedzināšanu, nevis uh, otraizējo izmantošanu, vai tiešām tas, iet, tas ir progress, drīzāk jau otrādi mums ir nepieciešamas inovācijas. Protams, dažreiz varbūt ir arī nepieciešams atkritumu sadedzināt, bet nu, tas būtu procesa pašas beigas. Nākamais jautājums pēc vēlēšanām komisijā bija tāda depresijas fāze. Viss tika attēlots melnās krāsās. Labā otrreizējās pārstrādes politika un um, aprits ekonomiko bija izstrādājis Potošņiks, tika apšaubīta un arī um, Eiropas rūpniecības flagmaņi pret to vērsās. Kaut gan patiesībā tā tas nebija. Un arī Vācijā ir uh, šāds noskaņojums, un kāds tad ir tas pamatojums? Jā, vienmēr tiek uh, runāts par elastību, un tas, protams, ļoti izdevīgi ir uh, likumdošanas izstrādē, bet ja tas tiek attiecināts uz likumu īstenošanu, tad ir milzīgas atšķirības Eiropā. Uh, jautājums ir, kādēļ šie tiesību akti tiek tik dažādi īstenot, un tā ir tā saucamā liberalizācija un elastība, un tad cilvēki ir neapmierināti, un uzņēmumi ir um, neapmierināti, un tas mani satrauc, kā uzņēmumi ir tik neapmierināti. Paldies. Nākošais runātājs Sepsens. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāri. Es turpināšu jau runāt par iesāktiem tematiem, šķiet, ka pieskārās pie tā kolēģis Egerbrandī. No kurienes nāks nākotnes izaugsme? Mēs zinām, ka noturīgai industrijai ir nepieciešama spēcīga ekonomika, bet Man ir jautājums par komisijas programmu etos. Mēs zinām, ka atsevišķi pasākumi aizsardzībā darbojas ļoti labi, daži ir jāstiprina, un vai nu mums ir, vai mums ir bijis jau vairāk kārtīgi saņemts vēstījums, ka mēs gribam tikai labāku eh, noteikumus, labāku likumdošanu. Neviens tam nebūs pret, pretējais ir sliktāka, bet kā mēs tiksim galā ar šiem noteikumiem, lai tie būtu labāki, lai to būtu mazāk, jo šobrīd man nav īsti skaidrs, kādā virzienā komisija uh, Eh, mums piedāvā iet. Es, es saprotu, ka būs lieliska cirkulārās jau aprits ekonomikas paketi mūsu priekšā, kā tā saskanēs ar šo labāko re, eh, likumdošanu. Paldies nākošais runātājs Višņevska, paldies priekšsēdētāji komisārkungs. Mums ir enerģijas eh, ziņā jārunā par tādu pasākumu kā dekarbonizācija. Es pat esmu no Polijas, no Silēzijas, kur ogles ir ļoti nozīmīgs temats mums. Dekarbonizācija nozīmēs mums masveida bezdarbu kalnrūpniecībā. Un Viena zaudēta vieta kalnrūpniecībā nozīmē piecas zaudētas darba vietas um, apkārtējos sektoros. Mans jautājums ir, kādas jūsu prāt būtu iespējas ogļrūpniecībā pāriet uz modernām tehnoloģijām, jo viens no pa, uh, papild, pieciem pilāriem papildus dekarbonizācija ir investīcijas tehnoloģijas jomā. Un šie ir jums ļoti nozīmīgi sektori komisijā. Cik lielā mērā dekarbonizācija noteiks izspētes projektu atlasi, kurus finansēs komisija? Vai, piemēram, tehnoloģijas, kas veicina tīrāku ogļu sadedzināšanu, vai tehnoloģijas, kas eh, dod iespēju pilnībā izmantot ogles pazemē un vienlaicīgi palielina energodrošību. Mans reģions ir viens no tiem, kurā Eiropā visstraujāk samazinās iedzīvotāju skaits. Paldies, nākošais runātājs deputāte Rivazī. Paldies, priekšstādētāji, paldies komisāri par jūsu uzstāšanos. Mans veistījums jums, kā deputātei, ir tāds, ka kopš Junkera komisijas Eiropas parlaments netiek pietiekami izmantots. Es Eh, kādreiz saskāros ar ļoti daudz tekstiem, kas atbild iedzīvotāju gaidām. Jūs, kopš Junkers ir amatā, jūs esat amatā, mēs saņemam vismazāk tekstu. Ja jūs vēlaties eh, veidot Eiropu, ir nepieciešami noteikumi pilsoņiem. Tas ir pirmais, jo pretējā gadījumā šī nepietiekamā izmantošana ir redzama ikdienā. Uh, Otrakārt, jau tika runāts par noturīgu izaugsmu. Es vēlos runāt par noturīgu veselību. Ir, es gribētu, lai jūs pie šīs e, problēmas pieskaraties, un tie ir endokrīnie perturbātori. Jūs zināt, ka 2013. gadā jau tika sākts strādāt pie uh, Um, endokrīnajiem perturbatoriem, kas ir ļoti nozīmīga problēma veselībā Eiropā un pasaulē. Jūs, e, Eiropas justīcijas tiesa skatīja šo jautājumu, jo jūs nebijat respektējuši tērniņus. Ko jūs esat iecerējuši darīt tālāk? Vai jūs pētīsiet šo jautājumu, vai tie būs rūpnieki un tajā pašā laikā? Tad, kad mēs runājam par amerikāņiem, tiek visu laiku atkārtots, ka nav runas par, par sanitāro standārtu eh, pārskatīšanu. Savukārt amerikāņi atsakās no, nu, no atsevišķu sadaļu eh, substituēšanas. Vai mēs varam eh, apdzirdēt jūsu apņemšanos, lai 2000 2015. gadā būtu gatavi kritēriji, eh, kas būtu izmantojami pie TTIP parakstīšanas. Turklāt es ceru, ka šis TTIP nekad tā arī netiks parakstīts. Ko mēs vai kādu atbildību mēs varam prasīt no jums? Paldies! Nākošais runātājs Balco. Elnök úr, a stratégiai beruházási alap. Godātājs viceprezident kungs, sta, strateģisko investīciju fonds 350 uh, miljārdu apmērā var tik izveidots, ja privātais sektors ieguldīs trīsreiz vairāk nekā Eiropas Savienība. Mēs, protams, uh, ja vēlamies to sagaidīt, tad ir jāsniedz valsts garantijas, un Ungārijā ir ļoti negatīva pieredze ar publisko-privāto partnerību, un mums arī ir bažas par to, ka šeit varētu veidoties tādas konstrukcijas, kā privātā sektora risks mums pēc tam būs jāuzņemas, bet peļņā, protams, plūdīs uz privāto sektoru. Ir ļoti svarīgi veidot uh, darba vietas, jo uh, tieši MVU rada Eiropā uh, lielu daļu darba vietu, aptuveni 70%. Un mums ir jāsniedz atbalsts MVU. Tomēr, uh, protams, ir apsveicams šāds atbalsts, bet te tālāk ir rakstīts, ka MVU finansējuma atbalsts uh, tiks sniegts tikai tādiem uzņēmumiem, uh, kuros ir vismaz 3000 strādājošo, tad no 250 tūkstošiem, eh, no 250 tagad ir 3000, tas ir par daudz. Paldies priekšsēdētājiem. Mēs šeit strādājam atbildīgi par darba vietām izaugsmi. Es uzskatu, ka jums var nākties saskarties ar sarežģītu problēmu. No vienas puses ir jāgarantē tas, par ko mēs tik daudz runājam, noturīgi izaugs no otras puses mūsu no rūpniecības konkurētspēja, tīpaši apstākļos, kāda Eiropas Savienība vēlas at, uh, vairāk atvērties ār pasaulē, piemēram, sarunās par pētību. Mēs esam saņēmuši signālus par to, ka atsevišķās rūpniecības nozarēs pastāv vērsties pie ražošanas aizplūdes, piemēram, dažādu e, atšķirību enerģijas cenās, noteikumos un mans jautājums. Tad, par to tad, kad mēs nonākam līdz šādai, e, šādiem jautājumiem, kas būtu svarīgs pieņemot šādus lēmumus? Eh, lēmums, kas var ietekmēt ražošanas aizplūdu. Mēs bieži runājam par oglekļa aizplūdu, taču šī ir jauna parādība, kuras esmu tik daudz dzirdējis ķīmiskajā rūpniecībā. Eiropas Savienībā mums darbojas rīč, ārpus Eiropas Savienības līdzīga rīč nav. Un man jautājums ir varbūt tāpēc rodas ražošanas aizplūda no Eiropas. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Gramatikākis. Paldies, priekšsētātāji! Es No savas puses vēlos pateikties vicepriekšsēdētājiem par apmeklējumu. Jūs sapratīsiet to, ka mūsu vēstījums ir, kā jaunajam fondam ir jāpievēršas zaļajām investīcijām. Un jūs esat dzirdējis ļoti daudz argumentu šajā sakarā, tomēr baidos, ka neraugoties uz labo gribu, vairākām valstīm var neizdoties izmantot visas iespējas, ko dod šis fonds, ņemot vērā to, to ekonomisko stāvokli un sarežģīju grūtībām investēt, eh, ņemot vērā situāciju, kāda ir manā valstī Grieķijā. Kā jūs, prāt, var pārliecināt privātos investorus par to, ka viņu investīcijas valstīs ar nestabilu ekonomisku konjunktūru būs drošībā un nesīs peļņu. Iešu vēl tālāk. Grieķija pamazām virzās iespējams uz trešo programmu, un ir skaidrs, ka tikai tad, ja šī trešā programma stimulēs izaugsmi, tad ekonomika spēs atveseļoties. No šejienes izriet mans jautājums. Vai fonds varētu būt ar svarīgāku lomu šīs programmas kontekstā, lai mazinātu tos trūkumus, kādi bija iepriekšējā programmā. Ar lielu interesi gaidu jūsu atbildi. Paldies, turpina priekšsēdētājs, nā, nākošais runātājs, deputāts Dantēns. De, runātājiem nav ieslēgts mikrofons. Paldies, priekš, vicepriekšsēdētāji Jūs eh, strādājat pie nodarbinātības jautājumiem un arī ar pārtīks rūpniecību. Tā ir nozare, kurā ir daudz vidējo mazu uzņēmumu. Tā ir nozare, kas, diemžēl, rada daudz eh, atkritumu. Tāpēc problem with interpretation in English. Priekšsēdētājs saka, ka šķiet ir problēma ar tulkojumu angļu valodā. Sākšu no sākuma. Jūs um, esat vicepriekšsēdētājs, kas um, atbild citas starpā par apkārt. Par pārtiks jautājumiem. Pārtiks rūpniecība ir ļoti liels darba devējs un nu, liels atkritumu radītājs. Tomēr šajā nozarē ir ļoti daudz mazo vidēju uzņēmumu, un tajo, tie ir maz investējuši pēdējo gadu laikā. Tomēr mēs dzīvojam uz planētas, kur pasaules pieprasījums pieaug, kur uh, Eiropas zināšanas varbūt noderīgas visai pasaulē. Un man ir jautājums, vai jūs prāt, šī nozare var būt eh, nozīmīgi nākotnei un saņemt eh, investīcijas Junker plāna eh, ietvaros. Paldies, nākošais runātājs deputāts Demis Mēkers. Paldies, priekšsēdētāji! Sveicam jūs mūsu vidū, komisāra kungs! Esmu no ECR grupas. Gribētu uzdot dažus jautājumus saistībā ar aprites, jeb cirkulāro ekonomiku. Vispirms, komisārs, teikšu, ka atsevišķi signāli, ko mēs saņemam no komisijas, mūsos vieš bāžas konkrēti Sabīna vai Jāne Eiropas politiskajā centrā pasvītroja to, ka dažādu mērķu loma ir jāpārskata. Vai jūs varat apstiprināt, ka Eiropas mērķi paliek tādi, kā bija Vai būs vienādi mērķi visiem, bet ar atšķirīgiem um, grafikiem citiem, vai tie būs kopīgi mērķi ar ieteikumiem par valstīm, vai būs uh, da, da, dažādi mērķi dažādām valstīm. Pagājušajā nedēļā Mēs skatījām skaitļus par 2013. gada eh, maisaimniecības atkritumu pārstrādi un redzējām, ka ir ļoti lielas atšķirības starp dalību valstīm, ka mēs esam visai tāli no dažādā, runājot par veiktajiem pasākumiem. Kas, kāda ir situācija ar noteikumiem šajā sakarā? Paldies, nākošais runātājs deputāta Švīca. Paldies, priekšsādētāji! Es vēlētos apsveikt deputātu Kataitēnu, uzklausot jautājumus. Es domāju, ka mēs redzam, ieskicējamies divus būtiskos eh, kākos jautājumus. Viens ir tītips un otrs ir apritsība cirkulārā ekonomika un atkrituma apsaimniekošana. Uh, Domāju, komisārkungs, jūs esat konstatējis, ka Eiropas valstīs 28 ekonomikas ir attīstīts dažādi um, un vienādas notiekumas būtu grūti ieviest. Protams, mēs visi vēlamies aprits ekonomiku un arī vēlamies atgriešanos pie atkrituma direktīvas, par ko jūs runājat, bet es ceru, ka jūs paturēsiet prātā ekonomisko uh, vides un sociālo pīlāru, jo bez tiem nevarētu būt Eiropa. Tomēr tā kā Mēs esam ķērušies pie darba tie, nu jau gandrīz gadu iepriekš, mums vēl ir četri gadi palikuši, bet vairums Eiropas programmu ir ilgāk termiņus, pieciem desmit gadiem. Tomēr mūsu Eiropas vēlētāji sagaida no mums konkrētas darbības. Un es gribētu jums jautāt, kādas konkrētas darbības esat jūs iecerējis, lai mēs varētu um, prezentēt visu, ko jūs piedāvājat. It kā viss būtu saprotams. Tāpat man ir vēl viens jautājums Horvātijas sakarā. Nesen jūs bijā. Mēs saņemam finansējumu no kohēzijas struktūrālā re, uh, reģionālā fonda. Iepriekšējā gadā tie bija 11,3 miljārdi, bet ar Junker plānu uh, rodas neskaidrības, jo iedzīvotāji nesaprot atšķirības starp Junker plānu un investīciju plānu caur Eiropas fondiem. Un, manuprāt, ir ļoti svarīgi abus diferencēt un skaidrot pilsoņiem, kas ir Junker plāns un kas ir Eiropas fondi. Es gribētu dzirdēt šajā sakarā no jums atbildes. Tālāk es gribētu dzirdēt par projektu atlases komisēju. Jūs runēji nosaucāt to, ka tur būs, zinām, eksperti, privātu uzņēmumi, bet kuri tad atlasīs šos projektus? Paldies, paldies, mēs esam pabeiguši jautājumu sarakstu un tagad komisijas vicepriekšsēdētājs. Vārds ir jums. Thank you very much. Liels paldies. Kardīnī kundze uzdeva jautājumu par to, kā būtu e, iespējams saņemt finansējumu no fonda tādiem projektiem, kuri varbūt nav tik ienesīgi, vai varbūt šie projekti ir dzīvot spējīgi, bet peļņa netiks sasniegta, vai nu netika ātrvērtā nebūs tik liela, vai mums būtu kāds cilvēks uz, uz vietas, kas pārzinātu situāciju un apstākļus, vai, vai pareizi saprata jautājumu. Kā jūs teicat, tad um, galvenokārt fonds koncentrēsies uz augsta riska projektiem. Tas nozīmē, ka būs iespējams ņemt finansējumu aizdevumus vai investīcijas tādiem projektiem, kuri ir uh, riskantāki vai kuri ir riskanti tādā ziņā, ka a, peļņa netiks sasniegta tik drīz. Un ka tas arī nozīmē, kādēļ zemākas peļņas projekti var būt piemēroti a, fonda investīciju politikai. Komisija neatlasa projektus. Mēs neesam tie, kuri nosaka, jā, šie ir labi projekti um, kādās noteiktās valstīs. Bet privātie investori, kuri plāno investēt valstī vai reģionā, uh, kāda iemesla dēļ, ja viņi izvērtē, ka projekts ir tik ļoti riskants, ka tās bankas, kurām uh, vajadzētu aizdot, un ja uh, procentu likme tiek pacelt tik augsts, ka projekts vairs nav uh, ienesīgs vai peļņu nesošs, tad viņi var vērsties pie fonda, norādīt, ka ir nepieciešama iejaukšanās, lai samazinātu procentu likmi un lai padarītu projektu uh, vai nu ienesīgāku vai arī vispār uh, uh, spējīgu gūt peļņu. EBV projekti vairākās valstīs e, - Itālijā, e, Spānijā, Francijā. E, bankas, vismaz šobrīd bankas ir gatavas sadarboties ar fondu, lai tad um, varētu piešķirt finansējumu projektiem. Tas arī ir ļoti labi, jo viņi zina, pazīst savus klientus, pārzina vietējos apstākļus un vidi, un tas arī palīdzēs uh, Mm, nodrošināt finansējumu um, labākajiem projektiem un atbalstu MVU. Un tad atbildu vēl uz jautājumu par to, kurš atlasīs projektus. EFSA pusē ir um, tātad, uh, divas struktūras. Tātad komiteja, kas noteiks riska līmeni un kura noteiks nu, investīciju politikas vadlīnijas. Un vēl būs arī investīciju komiteja, kurā ir septiņi cilvēki, kuri pieņemti darbā brīvajā tirgu, kas labi pārzina tirgu, viņi izvērtēs projektus, un tad viņi arī pieņems lēmumu par to, vai projekts atbalstāms vai nē. Tā būs neatkarīga struktūra, kura izvēlēsies projektus. Atšķirības starp tā saucamo Junkera finansējumu un struktūrālajiem fondiem ir tāda. Struktūrālais finansējums ir piešķilts valstīm, un tās var tikt izmantotas valsts sektora investīcijām vai arī tad, tad arī apvienojot valsts un privāto finansējumu, tas atkarīgs no tā, kā valsts to vēlas darīt. Bet Junkera fonds ir atsevišķs fonds, kas zināmā mērā ir kā banka, kurā vai nu privātie uzņēmumi vai pašvaldības vai valdības var dalīt šo riska elementu. Tas nepiešķir nekādus grantus, tiek piešķirts vai nu aizdevums vai kapitāls, vai tāds taļais kapitāls, vai tiek nodrošināts kādas garantijas. Un kapitāla puse ir ārkārtīgi svarīga, jo īpaši maziem vidējiem uzņēmumiem Tas arī ir viens no visbiežāk uzdotajiem jautājumiem dažādās dalību valstīs. Vai fonds uh, nodrošinās arī kapitālu, jo ir ļoti daudz MVU, kas norāda, ka viņi varētu paplašināt, palielināt savu biznesu, viņi varētu varbūt pat saņemt aizņēmumus no bankām, bet tīri kapitāla trūkuma dēļ viņi nevar uh, ievākt apkopot finansējumu vai paplašināties. Ir tikai, piemēram, amerikāņu uzņēmumi, kas vēlas pārpirkt viņu uzņēmumu. Un, mēs vēlamies novērst šīs tirgus kļūdas un ir tādēļ svarīgi arī svarīgs šis kapitāla elements. Un tiek nodrošināts arī garantijas un te arī iezīmējas riska dalīšanas elements. Un, un tas ļaus mums palīdz, palī, palielināt arī privāto investīciju apjomu. Es ceru, ka Dāli kundze saņēma atbildi savu jautājumu. Jūs arī uzdevāt jautājumu par minimālo projekta a, izmēru apjomu. Runājam par MVU finansējumu, tad projekti var būt diezgan mazi, jo MVU uh, tās ir relatīvi maz, bet ierunājam par investīcijām infrastruktūrā, tad šie projekti ir lielāki, jo EIB nevar atstrādāt vairākus tūkstošus pieteikumu, tādēļ mums ir jānosaka precīzi kritēriji. Mēs runājam par dažu miljonus lieksti. Vizenevskas kundze uzdeva jautājumu par par tehnoloģiju sektoru, vai Junkera plānā ir kādi elementi, kas varētu atbalstīt šo kalnrūpniecības sektoru, lai to padarītu ilgspējīgāku un tīrīgāku un tīrāku. Tātad, ja kādas tehnoloģijas, kas saistās un nu, tehnoloģija attīstība ar kalnrūpniecību, viņi varētu saņemt arī finansējumu no uh, fonda. Piemēram, Ķīni, Ķīnā ir liels pieprasījums pēc tīrākām tehnoloģijām. Mums ir jānodrošina, lai Eiropa kļūst par tādu mm, pasaules pamatbāzi tīro tehnoloģiju jomā. Ja ir projekti šajā jomā, es domāju, ka privātā sektora spēlētāji varētu lūgt kādu, saņemt kādu finansējumu. Dāns kungs. Kādi vēl, kādi vēl tiesība aktu likumdošanas priekšlikumi ir nepieciešami? Pašlaik jums nevaru iesniegt sarakstu. Un tādēļ arī komisijā projektu grupā mēs strādājam, lai mēģinātu noteikt, kāda būtu vispareizākā un ilgspējīgākā pieeja, lai nodrošinātu cirkulāru ekonomiku, kādas dimensijas ir vajadzīgas, kas, kur ir nepieciešams tālāks regulējums Eiropas Savienības līmenī, vai ir kāds joms, kur vajadzīga deregulācija, vai ir kādas lietas, ko varētu harmonizēt vai standartizēt, lai mainītu uh, tirgus ekonomikas jēdzienu un lai tas, uh, lai tas ir mainīts pretiem tādai ilgspējīgākam, ilgspējīgākai ekonomikai. Uh, Mēs domājam par dažādiem elementiem. Tas ir paties mm, izaicinājums. Protams, tas viss ir ļoti interesanti, bet arī tas ir liels izaicinājums sagatavot jaunu jēdzienu, kas būtu konkurētspējīgs un ilgspējīgs un kas um, nodrošināt vidē draudzīgāku un ilgspējīgāku ekonomiku. Tā droši vien ir ļoti garlaicīga atbilde uz jūsu jautājumu, bet cirkulārā ekonomika tas nebūs, tā nebūs viena pakotne, ko jums iesniegsim, tas drīzāk ir domāšanas veids. Un dažādās valstīs jau pastāv ļoti daudz labas prakses piemēri, un es ļoti ceru, ka jūs tos arī pieminēsiet un izmantosiet diskusijās. Tikta uzdots jautājums arī par atzināšanu, vai vēlamies to veicināt, tāds nav mūsu nolūks. Pašlaik tas notiek, dažos gadījumos tas ir labāks nekā mm, atkritumu izgāstavus, bet mūsu galvenajam mērķim vajadzētu pat palielināt uh, pārstrādes apjomu, atkritumu pārstrādāšanas apjomu un izvairīties no jaunu atkritumu ražošanas. Es domāju, ka jūs šajā jomā esat krietni lielāks eksperts nekā es. Es neapstrīdēšu jūsu viedokli. Bija arī, arī Vāsija kundze, kas teica, ka Junkera komisija nevēlas um, regulēt, veidot tiesību aktus. Tā nav taisnība. Uh, Jaunā komisija pašlaik ir strādājusi piecus mēnešus. Ja vēlties sasniegt lielus mērķus, nevis mazus mērķus, lieliem mērķiem vienmēr ir nepieciešams zināms laiks, lai sagatavotos. Gribētu teikt, ka gan uh, fonds, gan arī Junker likumdošanas priekšlikums, jebkas, kas, kas uh, Tad tie ir sagatavoti ātri, es domāju, ka iepriekš tādu precedentu nav bijuši. Abi pašlaik ir. Um, um, mēs domājam, ka pavasarī un līdz vasaras brīvlā, brīvdienām tiks sagatavoti vairāk priekšlikumu, bet, lai sagatavotu labus priekšlikumus, vienmēr ir nepieciešams uh, laiks. Jūs uzdevāt jautājumu. endokrīniem disruptoriem. Uh, jaunajiem kritērijiem varētu būt būtiski ietekmi uz veselību, vīdi, tirzniecību, lauksaimniecību. Un tieši tādēļ mēs vēlamies, lai 7. vidas rīcības programmā, kura tika pieņemta 2013. gadā, kā jau jūs zināt, un parlaments to kopā ar padomu apstiprināja, un šajā programmā noteica, ka savienībai ir jāizstrādā kopīgi uz riskiem balstīti kritēriji, lai varētu identificēt endokrīnos disruptors. Un tas arī ir iemesls, kādēļ mums tas jādara. Kā jau jūs labi zināt, tas nav vienkāršs jautājums. Zinātnieku viedokļi ir ļoti atšķirīgi, un mums ir mm, jāapzinās, kādus lēmumus pieņemam. Esmu pārliecināts, ka ir daudz atšķirīgi un spēcīgi viedokļi nostāju šajā jautājumā, bet mums ir vajadzīgi fakti, kas balstīti uz pierādījumiem, uh, Notika arī sabiedriskā apspriešana, kuras laikā mēs saņēmām 27 tūkstošus eh, viedokļu un komentāru, kurus mums vajadzēja izanalizēt. Nu, tas būs labs pamats tālākam darbam. Uh, eh, Mr. Palčo, um, Eh, you, you said that uh, in Hungary you have... Jūs ja eh, runājat par Ungāriju, teicāt, ka jums ir negatīva pieredze ar PPP projektiem. Ne, viens nevienam neuzspiež īstenot PPP projektus. Ir gan pozitīvi, gan negatīvi piemēri šajomā. jomā bet mēs esam paredzējuši koncentrēties uz privātā sektora investīciju projektiem, bet, nu, varbūt arī privātā un publiskā sektora kopīgi projekti. Ja mēs runājam par PPP, tad parasti domājam par autostrādēm vai tam līdzīgām lietām, kur ir gan pozitīvi, gan negatīvi piemēri. Bet ir iespējama arī vienkāršāk risinājumu, kā uh, apvienot publiskās un privātās investīcijas. Nav nepieciešams izmantot PPP projektus, lai saņemtu finansējumu no šī fonda. Produkt eh, ražošanas uh, pārvietošana. Jā, to mēs konstatējam, ka ražotnes tiek pārvietotas uz Ķīnu, tagad dažas pārceļas atpakaļ uz Eiropu. Mums ir jānodrošina konkurētspēja atbilstošā līmenī Eiropas uzņēmumiem. Un te ir runa par, par eh, daudziem eh, elementiem, ir runa gan par zināšanām, gan par elastību. Uh, jautājums par to, kā pārliecināt investorus ieguldīt uh, naudu Grieķijā. E, Stratēģisko investīciju fonds var palīdzēt tad, uh, ja situācija būs pietiekami uzlabojusies un privātais sektors būs interesēts veikt ieguldījumus. Uh, mēs varam uzņemties daļu riska, bet mēs nevaram nevienu piespiest um, ieguldīt naudu kādā noteiktā vietā. Tā kā vispirms valdībai ir jāstabilizē situācija tik tālu, lai privātie investori gan no Grieķijas, gan no uh, citurienes būtu gatavi ieguldīt, teiksim, Grieķijas energo sektorā. Un tad uh, SIF var uh, sniegt uh, noteikts riska garantijas. Esmu pārliecināts, ka situācija tuvākā laikā uzlabosies. Dantēna kungs, jūs uh, jautājat par pārtiks rūpniecību, vai tā var arī gūt labumu no šī fonda? Jā, tā tas ir. Piemēram, inovācijas pārtiks rūpniecībā var būt. Um, labs risinājums. Un mēs esam pazīstami kā kontinents, kur ir laba pārtika, un mēs varam arī radīt novatorisku pārtiku, veicot ieguldījumus pārtiks ražošanā. Šī joma ir pelnījusi atbalstu no šī risku sadals mehānismu, tāpat kā jebkura cita joma. Demes Maker kungs, jūs pieminējāt elastību. Kāds īsti bija jūsu jautājums, vai jūs varētu atkārtot? Nu, jautājums bija tāds. Es gribēju zināt par uh, otrreizējo pārstrādi un ar to saistīto ekonomiku Nesen uh, saņēmām informāciju no Eiropas politikas centra par to, ka tiks pārvērtēti mērķi. Un es gribētu zināt, ko komisija domā uh, par to, kā valstīm tiks noteikti specifiskāki mērķi atbilde. Nu, šīs, uh, šie mērķi tiks saglabāti, bet iepazīstoties ar uh, situāciju konkrētās valstīs, mēs konstatējam, ka situācija ir ļoti atšķirīga un mēs nevaram noteikt viena, vienotus standartus visiem tuvākajā laikā. Cerams, ka tā tas būs uh, tālākā nākotnē. Un tādēļ mēs uh, nepazemināsim mūsu mērķu kopīgo līmeni, bet mēs izvērtēsim, uh, tomēr, kas ir reāli iespējams, ko var reāli izdarīt. Pat paaugstinot standartus, bet mēs apzināmies, ka situācija valstīs ir ļoti atšķirīga. Eh, ja eh, mēs runājam par aprits ekonomiku, iekļaujot atkritumu apsaimniekošanas pakotni. Eh, vēl mēs varam risināt tāds jautājums kā ražojumu dizains kā uzlabot e resursu efektivitāti, kā samazināt izēvielu patēriņu, kā atbalstīt jaunus uzņēmē darbības modeļus, kas būtu vērsti uz ilgspējīgu patēriņu, piemēram, nevis izstrādājuma iegāde, bet nomāšana tālāk eh, otrēzēja izēvielu izmantošana un arī labāka patērētāju informētība, jo eh, šie patērētāji nevis tikai objekts, bet arī eh, ekonomikas virzītāji. Paldies priekšsēdētāji par šo diskusiju. Priekšsēdētājs pateicamies jums par detalizētajām atbildēm, ko jūs mums sniedzāt un eh, arī pateicamies par to, ka eh, jūs eh, bijāt pie mums atnācis, tas mums būs ļoti noderīgi, tā kā mums citu darba kārtības punktu vairs nav, tad mūsu nākamā sanāksme notiks 13. aprīlī pēcpusdienā un 14. aprīlī no rīta. Paldies, tiekamies nākamajā sēdē. Uzredzēšanos! very useful